Good afternoon. Labdien! Mēs uh, atkal atklājam šo sanāksmi. Ceru, ka visi esat uh, labi pāduši pusdienas un uh, atvilkuši elpu. Un pirms pārējām pie darba, es gribu jūs informēt par organizatoriskiem jautājumiem. Programmā ir rakstīts, ka šo pēcpusdienu mums ir paredzēts neliels eksperiments, lai mūsu darbs būtu ļoti interaktīvs mums kā deputātiem. Tā tad e, ir jā, lai jūs varētu diskutēt ne tikai ar e, e, paneļa dalībniekiem, bet arī savā starpā. Un tas varbūt, tas būs iespējams nozīmīgi, domājot par mūsu turpmākām sanāksmēm. Tātad tie, kas sēž aiz mugurē, uh, lūdzu e, nāciet un pārsēdieties šeit tuvāk prezidijam, lai mēs varētu aizpildīt šīs pirmās rindas, lai mēs visi sēdētu tuvāk viens otram, varētu viens otru saskatīt labāk. Tā kā es aicinu visus nākt šeit tuvāk prezidija galdam apsēsties. Un pa to laiku Tātad, uh, kā pirms uzstājas mūsu runātājs, aicinu jūs nākt šeit tuvāk, kad divas minūtes jums ir laika. I see some movements, that's good novēroju zālē jau kustību. Somi, kuri sēž aizmugurē, lūdzu nāciet šurp uz priekšu. Nāciet tuvāk. Es esmu jūs jau ieraudzījis. If you could cooperate, please, then, uh, because it's also important. Lūdzu, lūdzu. Ja mēs organizējam šādu diskutu, Stīju, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs viens otru redzētu, lai jūs varētu skatīties priekšsēdātājiem acīs un lai visi sēdētu šeit priekšā.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 Thank you. Anyone in the, in the back, would you like to move? Vai vēl tie, kas sēž zāles aizmugurē, negribētu nākt šurp, šurp tuvāk? Jo pretējā gadījumā jums būs jārunā no aizmuguras, jums būs daudz grūtāk. I see the ladies uh, moving. Ok, thank you. Paldies. Es tagad ar prieku dodu vārdu Tomasam Hendelam. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, gribēju jūs sveikt mūsu otrajā darba cēlienā, runājot par scenārijiem, investīcijām, lai veidotu konkurēt spējīgu Eiropas Savienību, runājot par iespējām un izaicinājumiem. Un Dauzenberga kungs, mēs ar viņu vēl nesam pazīstami. Viņš ir senāta priekšsēdētājs Holandas parlamentā. Mani sauc Tomas Hendels. Es esmu uh, sociālo lietu un nodarbinātības komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā. Man jau vakar bija tas gods ar kolēģiem vadīt sēdi. Šodien tāds organizatorisks uh, punkts. Tātad Jums nevajadzēs aizpildīt nekādus pieteikumus rakstiski, tātad jūs vienkārši parādīsiet ar žestu, ka vēlties runāt, un kolēģi, kas sēž šeit priekšā, tad sagatavos runātāju sarakstu un varēs tad pamīšus uzstāties Eiropas parlamenta un dalību valstu deputāti ir pieejams tulkojums visās 23 valodās. Un mums līdz ar to būs iespējams arī dot vārdu pēc iespējas lielākam kolēģu skaitam un vienam ar otru diskutēt turpmākajā pusotrā stundā. Tas par norisi gribētu arī pateikt, ka šajā diskusiju panelī mēs runāsim par investīciju politiku, lai radītu darba vietas un, protams, runāsim arī par. Uh, cilvēku kvalifikācijām, par investīciju cilvēku kapitālā, jo tie ir cilvēki, uz kuru pleciem balstīsies mūsu tautsaimniecība un pēc tam būs ļoti intriģējušas diskusijas noslēgumā, uzstāsies divi uh, referenti, Laura van Heista no Nīderlandes ekonomiskās politikas analīžu biroja. Viņa 15 minūtes uzstāsies. Es ceru, ka neesmu jūs pārāk ierobežojis uzstāšanās laikā, un tāpat būs arī Mārija Kīviniemi, kas ir ģenerāla sekretāra vietniece ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, tātad eh, SAO. Jums būs desmit minūtes. Es ceru, ka nu, tas nav pārāk dogmatiski. Un tagad mēs esam to stādījušies priekšā tā, ka būs dažādas diskusija kārtas un Dauzenberga kungs arī tad vēl paturpinās. Now we can proceed. Mēs varam turpināt ar divām prezentācijām, un pēc tam būs diskusijas. Fangeits kundze. Thank you, Chairman. I'm very... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir Jums Hall, I think it's the biggest. Man ir ļoti liels gods būt šajā lielajā zālē, nu, lielākā zāle savā mūžā, ko esmu redzējusi. Esmu Laura Fangeis, strādāju ekonomikas politikas analīzes um, birojā. Mēs mēģinām apkopot informāciju gan par biznesiem uh, Nīderlandē, gan ārpus tās. Un mēs domājam, ka mēs esam tāds kā Google Translate starp uh, ekonomisko izpēti un politisko lēmumu pieņemšanu Mēs vēlamies būt pēc iespējas neatkarīgāki un vēlamies tātad darboties saskaņā ar augstākajiem zinātniskajiem standartiem. Mēs strādājam konkurētspējas padomi interesēs un jāsaka, ka mēs Nīderlandē veicam analītisko darbu, izvērtējam vai valdības ir, piemēram, izvērtējumi, vai valdības ir strādājuši saskaņā ar normām, to dara kāds cits. Un tagad pievērš, pievērsīšos šīs dienas jautājumam, tātad publisko investīciju loma, ņemot vērā lielo recesiju. Kādēļ šeit rodas problēmas? Es domāju, ka te viss jau ir skaidri pateikts. Izaugsme ir bijusi gausa un tā virzās, nu, teiksim, gliemežu tempos. Mēs runājam par aplēsēm aptuveni 2% apmērā, un e, Eirozonā tie ir 1,7-1,9% nākamā gada e, laikā un joprojām ir augsti bezdarba rādītāji. Runājot par eirozonas krīzi, tā joprojām ir eh, smaga, ir milzīgi pārādi privātajā sektorā, mājasēmniecības arī sastops ar lielām problēmām un banku glābšana arī zināmā mērā ir nākus par ļaunu ekonomikai, kredīti tiek piešķirti lēnāk un joprojām ir tāda neskaidrība, kurp tad mēs dodam atrodamies, varētu uzdot jautājumu, vai tā ir jaunā pasaules kārtība, pie kuras mums vajadzētu pierast, vai mēs atkal kādu brīdi atgriezīsimies vecajos laikos, un kādas politiskās vadlīnijas mums var palīdzēt šajā jomā. Nav jau tā, ka mēs birojā sēžam un neko nedarām, un monetārā politika arī ir tikusi reformēta, pārskatīta, protams, ir arī diskusijas par to, cik viss tas ir bijis efektīvi. Un tiek runāts arī par fiskālo politiku, vai šeit ir jādara vairāk lietas labā, vai ir nepieciešams vairāk publisko investīciju, ņemot vērā zemās um, procentu likmes. Protams, uh, jādomā arī par to, kāds ietekmēs valsts IKP uh, ilgākā nākotnē. Tagad, kāda tad ir situācija? Jūs attēlā redzat, kā investīcijas uh, ir uh, svārstījušās kopš 95. gada. Investīcijas veido ievērojamu uh, IKP daļu, aptuveni 22,4% bija šis rādītājs pirms krīzes. Pēc 2008. gada investīcijas ir strauji gājušas uz leju. Jūs varat redzēt, ka 15 eirozonas valsts ir dzeltenā līnija, ASV rozā, SO valstis zaļā un zilā līnija ir Japāna. Jāsaka, ka pēc lielās recesijas visās valstīs ir samazinājušās investīcijas, bet nu ir valstis, kur tomēr ir vērojama arī uh, tāda diezgan stabila situācija, piemēram, Japānā un ASV. Uh, Tagad runājot par dažāda veida investīcijām, tātad uh, uzņēmē darbības investīcijas zeltenā līnija, uh, mājokļi, uh, zaļā un rozā līnija, publiskās investīcijas. Un skatoties uz šo attēlu, jūs redzat, ka uzņēmē darbības investīcijas ir vislielākā līkme, tad privātie un publiskie. Uh, līdzekļi, un jūs redzat, ka dinamika laika gaitā ir mainījusies. Māju investīcijas nekustamā īpašumā ir samazinājušās no 2006. gada, publiskās investīcijas arī ir pazeminājušās, bet ne pārāk uh, lielos tempos. Uh, Jūs esat redzējuši, kā laika gaitā investīcijas ir samazinājušās, tā tāds zeltenais ir uzņēmē darbība, zaļais ir mājokļi un rozā ir publiskās investīcijas. 2,4% no IKP salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Un ja mēs runājam par mājokļiem un biznesu, tur ir 20% atšķība un publiskās investīcijas ir samazinājušās un tas ir noticis vēlāk. Es jūs iepazīstināju iepriekšējā attēlā ar tādu, teiksim, vecmodīgu investīciju modeli, un šeit jūs tagad redzat, kā investīcijas laika gaitā ir attīstījušās. Oranži iekrāsotie stabiņi, tas ir 2007. gads, un zaļie stabiņi ir 2012. gadā. Jūs varat pārliecināties, ka izpētē un attīstībā investīcijas nav bijušas uh, pārāk uh, mazas. Tas pat attiecas arī uz 15. gadu. Pēc 2007. gada jūs redzat tātad 2015. gada grafiku un varētu uzdot jautājumu, kur tad uh, uh tiek investēts, uh, kur investē privātie uh, naudas piešķīrēji vai tiek investēts mazāk vai vairāk. Bet, nu, kādas ir manas domas? Mēs uzskatām, ka investīciju līmenis var atgriezties pie optimālajiem rādītājiem, bet šis optimālais līders, līmenis varētu būt eh, zamāks nekā pirms krīzes. Jāsaka, ka, piemēram, šīs eh, eh, nekustamo īpašumu investīcijas bija visai augstas pirms recesijas un varētu domāt, ka tagad, kad burbulis ir plīsis, tad varētu atkal atgriezties pie uh, pietiekami augstiem rādītājiem. Jāsaka, kapitāla intensīvā ekonomika arī uh, ir eh, samazinājusies apjomos, un ja mēs runājam par uzņēmēju darbības investīcijām, eh, IKT jomā arī ir pazeminājušās cenas, tādēļ šeit ir mazāk investīciju un, un tas ir novēdz pie zemāka investīciju līmeņu kopumā. Ja nepietiek ar privātajām investīcijām, kādēļ tad nepiesaistīt papildus valsts investīcijas? Nu, daudz saka, ka procentu likums ir zēmas, kādēļ tad to nedarīt, un mēs mūsu birojā gribam teikt, ka nevajag tikai iepazīties ar ECB procentu likmēm, jo tā ir e, bez riska likme, un mums ir jāsaprot, ka arī publiskās investīcijas ir papildināts ar risku. Nu, nevar tādu pilnīgi no, brīvu, no riska brīvu skatījumu šeit piemērot. Ja mēs runājam par izmaksām un ieguvumiem, tad e, šeit Mm, līkums nav pazeminājušās līdz 0%, kā citiem tas varētu likties. Bet katrā gadā šīs eh, procentu likums ir izdevīgāks nekā pirms tam, un daudzi, kas eh, saka, ka ir nepieciešami eh, valstu investīcijas, saka, ka nauda tiks izmantota, un varētu arī piešķirt, piemēram, nodokāslaides. Ja būs labāka koordinācija, tad, protams, varēs arī izmantot svirošanas efektu un ir arī īstermiņa ietekme uz izdevumiem un tā varētu pārvērsties par ilgtermiņa ietekmi, ņemot vērā arī ietekmi uz IKP. Un tagad es runāšu arī ne tikai par pro, bet arī par kontra jo mēs visu mē, mēģinam uh, aplūkot caur divām prizmām. Jāsaka, ka investīcijas ir investīcijas infrastruktūrā, dzelzceļā, ceļos, bet uh, kas notiek ar investīcijām izglītībā, vai arī par to ir jādomā? Mēs nedomājām par investīcijām tehniskajā jomā, bet ja jūs domājat, kur ieguldīt savus līdzekļus, nu tad varbūt izglītība varētu būt viena no tām jomām, kur to darīt. Un jāsaka, ka arī uh, eiro, kas ir uh, ieguldīts uh, izglītības jomā, pēc tam nozīmē 8 līdz 10 reizes augstāks izaugsmas rādītājs. Vēl kāds arguments, vai eh, viens risinājums ir eh, derīgs visiem, vai patiešām visām valstīm vajadzētu piesaistīt vairāk publisko investīciju, un vai visas valsts to var darīt? ir valstis, eh, kurām ir atšķirīgas finansiālās iespējas un ir mazāk Uh, manevrēšanas iespēju, un ne visi finanšu tirgi vēlētos finansēt papildus valstu investīcijas, un ir valstis, kurām īstenībā ir uh, vēl dažs ceļš ejams, lai īstenot stabilitātes un izaugsmas pakta prasītās norādes. Un tagad daži attēli no Nīderlandes, es ceru, ka e, aizbildināsiet mani, ka runāju pati par uh, savu valsti. Tātad šeit jūs redzat uh, investīcijas transporta infrastruktūrā paralēli IKP, nu tad varētu likties, ka salīdzinājumā ar citām valstīm Nīderlanda nemaz tik daudz neinvestē. Bet vai jūs teiktu tāpat, ja redzētu šo nākamo bildi, kreisajā pusē jūs redzat uh, ceļu blīvumu Nīderlandē, jo tumšāka krāsa, jo blīvāka infrastruktūra. Mēs neizdodam tik daudz līdzekļu infrastruktūrai, bet jāsaka, ka mūsu valstī jau ir ļoti daudz ceļu un ne tikai jāsaka, ka cilvēki to augstu vērtē, jo, piemēram, jūs varat redzēt arī rādītājus no Pasaules ekonomikas fóruma. Nīderlanda atrodas visaugstākajā Eiropas Savienībā, ņemot vērā šo transporta infrastruktūras kvalitāti. Nu, ņemot vērā izdevumus, varbūt varētu likties, ka Nīderlanda var tērēt vairāk naudas, bet eh, vērojot rezultātus, jūs nenonākat pie tādiem pašiem secinājumiem. Un tas pats attiecas uz izdevumiem Nīderlandē, Nu, protams, visas eh, valsts izdod naudu mm, izglītībai, gan privātās iestādēs, gan valsts iestādēs, un palūkojoties uz šo grafiku, jūs arī teikt, ka Nīderlanda netērē pārāk daudz. Bet īstenībā rezultāti nemaz nav tik bēdīgi. Mēs tātad atrodamies labajā pusē. Now, even if you say, uh, I would like to, uh, if you may not have the money and spending might be Jūs tātad eh, ņemot vērā pīza pētījuma rezultātus, redzat, ka Nīderlandes skolniekiem ir ļoti labi eh, rezultāti, labas sekmes. Un kā to visu var panākt? Publiskajām investīcijām eh, ir nu, diezgan garš dzīves cikls. Nav jau tā, ka jūs iesniedzat plānu, programmu vienā dienā un rīt jau uzceļat, izbūvējat ceļu. Uh, ir eh, nepieciešams investēt līdzekļus, bet, protams, ir arī dažādi šķēršļi. Eiropas Savienības līmenī bija šis Junkera plāns, kas mēģina apiet visas šīs problēmas. Ir valstis, kur eh, šīs fiskālās iespējas ir lielākas, ir citas, kur ir nepieciešams vairāk valstu investīciju un eh, Mums ir jādomā, protams, arī par Junkera plānu gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī kādu ietekmi tas atstās uz dalību valstīm. Un vai patiešām šī līdzekļa nesīs cerētos uh, augļus, uh, tas vēl ir jānogaida. Es ceru, ka nesmu pārsniegusi sev atvēlēto laiku vēl pēdējā uh, pēdējais kadrs, pēdējais attēls, tātad eh, publiskās investīcijas ir ļoti svarīgas, bet ir arī citas, eh, citas projekti, ko var īstenot, tātad var investēt inovācijās, izglītībā, var veikt struktūru reformas un pat, ja investīcijas nozīmē lielus eh, ieguvumus, Starptautiskais valūtas fonds ir uh, veicis aplēses, kā uzlabot IKP rādītājus, samazinot uh, regulējošo slogu un, ja piemēram, darba uh, spēka reformas, darba tirgus reformas tiek lietpratīgi veiktas, arī tas uzlabo produktivitāti un gandrīz par 5-6% var paaugstināt IKP un darba tirgus reformas nozīmē to pašu. Un noslēgumā es gribu teikt, ka tā tad uh, ir bijusi gausa izaugsme, ir augsti bezdarba rādītāji, tie samazinās ļoti lēni, publiskas investīcijas ir ļoti svarīgas, bet padomājiet uh, arī par izglītību un struktūra reformām. Paldies! Thank you. Okay. So the next speaker, thank you. Paldies, paldies, un nākamā runātāja ir eh, Kiviniemi kundze. Paldies priekšstādātāji, dāmas un kungi, man ir liels prieks būt eh, šeit, un eh, paldies par to, ka Nīderlandes prezidentūra un Eiropas parlaments ir norganizējuši šo pasākumu. Domāju, ka tēma ir ļoti labi piemeklēta un Nīderlandes prezidentūra jau ir daudz strādājusi. Jūs Eh, pagājušā gadā vadījāt eh, sēdes eh, SAO un pagājušo reizi, kad mēs tikāmies ar ģenerālu sekretāru, tad Marks teica, ka jā, ir trīs prioritātes runājot par MCM vadīšanu. Investīcijas, investīcijas un investīcijas. Un tātad šīs prioritātes var sakārtot kādā kārtībā vien vēlaties. Un, principā, šis ir jūsu jau iesāktā darba turpinājums. Tātad turpinās tam, ko esat iesākuši jau SAO. Šajā pirmajā slaidā jūs redzat, uh, nu, tur nav nekāda jauna informācija jums. Van, Van Heist kundze jau savā prezentācijā ļoti labi attēloja pašreizējo situāciju, un uh, tagad jāsaka, nekas īpaši piebilstams tam visam nav. Runājot par izaugsmas uh, rādītājiem, mēs uh, uzsāksim savu starposmu ekonomikas pārskatu, sāksim to rīt, bet, nu, katrā ziņā tāds liels pārsteigums tur negaidam. Izaugsme vēl nav sasniegusi tos līmeņus, kādi pasaulē būtu nepieciešami. Pagājušais gads bija diezgan eh, tāds eh, sarūktinošs, un jāsaka, šis eh, nebūs īpaši labāks. Nu, varbūt neliela, neliela izmaiņa būs šajā gadā. Ir īpaši skatoties uz investīciju rādītājiem. Grafiks kreisajā pusē. SO. Mēs redzam, ka Investīcijas atgriežas uh, krīzes paša sākuma līmenī, un eirozonā uh, investīcija ir, ir apmēram 10% zem augstākā rādītāja 2008. gadā, un daudzās dalībvalstīs šis kritums ir daudz lielāks. Tā ka uh, tik tiešām vēl ir daudz darāmā, lai panāktu labāku izaugsmu, jo tā ir nepieciešama, lai varētu uzlabot situāciju nodarbinātībā. Nākošais attēls. Te jūs redzat ko uzņēmumi domā. Tātad uzņēmumi joprojām ir ļoti negribīgi investēt, un ir gadījumi, kad viņi vienkārši to nespēja darīt. Šis attēls balstās uz 2015. Eh, gada rādītājiem eh, uzņēmumu pārskata, un mēs aplūkojam iemeslus, kāpēc eh, patēriņš ir gauss, ir dažādi iemesli ir samazināts pašmāja pieprasījums, otrām kārtām neskaidra politika, trešām kārtām uh, regulējošās likumdošanas barjeras, kas uh, samazina peļnesīgas investīciju iespējas. Un ir valstis, kurās ir uh, finansiāli ierobežojumi ļoti tādi smagi. Tā piemēram, vairākās Eirozonas dalība valstīs, tīpaši tajās, uh, kuras cieta smagā krīzes apstākļos, Eh, bankas vairs nespēja izdot lielus eh, zemspēļņas eh, aizdevumus, un tāpat arī valsts sektorā skatoties valsts un infrastruktūras investīcijas arī tās ir samazinājušās, tāpēc, ka ir mainījušies īstermiņa budžeta mērķi. Nu, tātad, ko darīt, ko mēs varam ierosināt, ieteikt no savu puses? Pirmām kārtām tas, ko jūs redzat šajā nākošajā slaidā, ir īpaši tad, kad mēs domājam par īstermiņa izaugsmi un iespējām. Tad jāsaka, vairāk noteikti būtu iespējams, ko darīt uh, fiskālajā pusē, lai um, palielinātu pieprasījumu. Te jūs redzat uh, mūsu aplēses visas SAO valstis ja tās visas veiktu pasākums, lai palielinātu investīcijas par pusprocentu no IKP, tātad kāda ietekme tai būtu uz IKP izaugsmu un kāda ietekme tam būtu uz uh, valsts parādu, uz kā to valsts parādu. Tātad jūs redzat, ka ar šādu kopīgu rīcību ir iespējams uh, palielināt IKP izaugsmu un tāpat laikā arī uh, samazināt uzkrāto parādu slogu un ietekme uz parādu apjomu tiešām būtu pozitīva. Tāpat varam arī aprēķināt, ka ja Eirozona veiktu šādu rīcību bez citām SAU valstīm, tad arī tādā gadījumā šī ietekme um, būtu pozitīva. Nu, ne tik daudz kā šajā gadījumā, um, ne tā kā būtu, ja visas valsts to darītu, bet arī Eirozonai tur būtu zinām ieguvumi. Ir nepieciešama kvalitatīva projekta, lai tas notiktu, un tāpat arī struktūrāli eh, pasākumi, izmaiņas jāveic tāpat laikā. Viens no mūsu galvenajiem ieteikumiem ir sekojošs. Ir nepieciešams struktūrāls reformas, un šajā tālā jūs varat redzēt, ka šādu reformu pamats Tātad šāda reforma skaits ir samazinājies Eiropā, Ir nepieciešams labi fokusētas reformas, kas palīdzētu veicināt ražošanu, nodarbinātību arī ilgtermiņā, un galvenais izaicinājums šeit ir uh, uzlabot uh, vidi un arī uzņēmumu spēju uzsākt jaunu darbību, iet jaunos tirgos, tātad uh, pašmājās vai arī to darīt citās valstīs. Tātad pasākumi lai padarītu darba tirgu un produktu tirgu uh, tādu pievilcīgāku un jāpārdomā arī investīciju stratēģija, tāpat arī izglītība un apmācības, tātad attiecīgas iespējas. Runājot par šo vidi, veicinošo vidi investīcijām, SAO ir papildinājuši politikas ietvaru, aktualizējuši politikas ietvaru investīcijām un tur ir izstrādāta visaptvaroša ceļu karte eh, šai sakarībā. Ar tās palīdzību dalību valsts varētu izstrādāt eh, savas sistēmas, padarīt tās eh, godīgākas, caurskatāmākas un prognozējamākas, padarīt šo regulējošo vīdi draudzīgāku investīcijām. Tāpat arī ar šī instrumenta palīdzību būtu iespējams valstīm iesaistīties efektīvā investīcija veicināšanā, stimulēšanā, tāpat arī stimulējot zaļās investīcijas un veicinot šī instrumenta izmantošanu. Tālāk runājot par regulējumu. Šajā attēlā jūs redzat, ka pastāv diezgan liela atšķirība, aplūkojot katru valstu individuāli runājot par uh, ierobežojošu regulējumu, ierobežojošiem likumiem, dažos sektoros tiešām ļoti tiek atturētas investīcijas dažādos tīklu sektoros, kā piemēram enerģētika, transports un telekomunikācijas. Šīs sarežģītās regulējošās procedūras arī ir ļoti kaitīgas negatīvas pārobežu investīcijām, jo uzņēmējiem ir jāpārvar uh, tādas lielākas barjeras lai investētu ārvalstīs. Bet jāsaka, tas ir ne tikai regulējumi ierobežojošais raksturs, kas ierobežo investīcijas. Tas ir arī apjoms, cik lielā mērā tas attiec uz katru valsti. Es savu vārds, darbs skaidri parāda, ka, ja ir regulējums līdzīgāks dalību valstīts, tad tas veicina labāk investīcijas, tirzniecību pār robežām un tā tālāk. Tātad, eh, tāpēc eh, harmonizācija regulācijas jomā ir ļoti svarīga Eiropā. Tāpat arī esam izdarījuši aplēses 20% samazinājums eh, regulējošajā laukā varētu palielināt pārrobežu investīcijas Eiropas Savienībā no 13 līdz 20 procentiem. Un atkal tāda kolektīva darbība struktūra reforma jomā Eiropas Savienības līmenī tiešām ļoti palīdzētu palielināt vēl šo ietekmi. Nākošais slaids te. Jūs varat redzēt kopsavilkumu SAO rekomendācijām Eiropas uh, Savienībai. Tās ir uh, iegūtas no trīs pārskatiem. EDRC, tā sauktais ekonomiskais pārskats, kas tiek veikts katrai valstī un tāpat arī Eiropas Savienībai eh, katru otro gadu, maijā vai jūnijā. Tiesa, vai redzēt galvenos uzdevumus? Un runājot par investīciju prā, plānu Eiropai, mēs, protams, to atbalstam, un jā, šis uh, strateģisko investīciju fonds, ja tas būs veiksmīgs, tad tas noteikti varētu dot uh, lielu labumu visai Eiropas Savienībai. Tas noteikti palīdzētu palielināt investīcijas. Tālāk. Nepieciešams mainīt attieksmi pret riskiem, jāpieņem augstākus riskus ja mēs vēlamies šos 315 miljārdus uh, eiro investīcijās, tā tad ir nepieciešams uzņemties augstāku uh, risku. Bet uh, tas nav tikai regulējošais ietvars Eiropas Savienībā, uh, kas uh, būtu jāpārskata. Tāpat arī tas, kas notiek ārpus Eiropas Savienības ir ārkārtīgi svarīga, un SAO spēlē ļoti svarīgu lomu investīciju uh, jomā G20 ietvaros, un tur tiek izvērtētas uh, arī attiecīgas investīciju stratēģijas. Īpaši svarīgs izaicinājums ir uh, piesaistīt institucionāls investors ilgtermiņu finansējumam, lai varētu arī uh, risināt ar klimatiskām izmaiņām saistītas problēmas. Šis uh, izaicinājums, šī problēma ir uh, viena no prioritātēm SAO ilgtermiņa investīciju uh, pieejā, lai palīdzētu dalībvalstīm un citām valstīm, lai tātad sniegs konsultācijas un padomu par to, kā palielināt institucionālo ieguldītāju investīcijas arī infrastruktūrā. Un šeit beigās tāds kā kopsavilkums mans eh, galvenais vēstījums. Tā, tad ir nepieciešama fiskāla instrumenta, lai atbalstītu īstermiņa eh, kopējo pieprasījumu, tāpat arī īstermiņa reformas, lai risinātu regulējošos eh, šķēršļus un arī ilgtermiņa finansējums. Īpaši runājot par Eiropas valstīm, tad arī finansējums maziem vidējiem uzņēmumiem, tātad Eiropas Savienība šajos rādītājos atpaliek no ASV. Un vēl viens izaicinājums Eiropas Savienībai Ir politiskā neskaidrība, nenoteiktība, un tas ir jārisina Eiropas līmenī, un tāpat arī starptautiskā līmenī. Tātad, dāmas un kungi, šeit uh, ir SAO izklāsts viedoklis par to, kas būtu uh, darāms, un uh, esmu atvērta tālākām diskusijām. Paldies! Paldies! Esam uzklausījuši divus viedokļus, divas prezentācijas, un tagad uh, dodu vārdu uh, deputātiem. Tātad tika izanalizēta pašreizējā situācija un tāpat arī esošā problemātika, uh, gausa izaugsme. Uh, ko arī labi atceros no vairākiem slaidiem. Un tāpat prezentācijās arī bija rekomendācijas, ieteikumi dzirdējuši, te minām publiskās investīcijas, investīciju plānu Eiropai. Otrām kārtām bija runa par struktūrālām reformām un par reformu pamatu. SAO aicina pātrināt šīs struktūra reformas, tāpat arī par regulējošās vidas harmonizāciju un vienotā tirgus stiprināšanu Es tagad neuzskaitīšu vēlreiz visas šīs rekomendācijas, bet eh, vienkārši tas bija tāds īsts pārskats, atskats nu pat uzklausītajā, un tagad mēs eh, varam uzklausīt jūsu viedokļus un eh, lūdzu tātad izsakieties skaļi un tāpat arī veicinām jūsu diskusijas savā vidū. Tā, es redzu, vairāk runātāji vēlas runāt 66. vieta, 66. numurs. Tātad jūsu galda ja jūs nospiežat pogu, jūs arī to varat redzēt. Paldies! Paldies par ļoti labajām prezentācijām, abas bija ļoti labi izstrādātas. Es gribētu vienkārši piebilst vēl tādu papildus elementu par investīcijām un uzsvaru uz privātām investīcijām. Tad, kad ir lēmums ieguldīt, tad galvenais ir finansējuma izmaksas, un krīzes laikā mēs pieredzējām, ka Daudzos uh, Eiropas reģionos finansējuma izmaksas bija augstākas nekā uh, ieguldījuma kapitāla atdeve. Tātad lēmums privātam uzņēmumam investēt mm, ir apdraudēts tad, kad uh, šāda formula izveidojas. Daudzos gadījumos uh, kapitāla finansējumu, nu, tad izma šīs izmaksas ir zemākas lieliem uzņēmumiem. Uh, Tātad tas tikai norāda, ka šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi investīciju veicināšanā. Tālāk, mēs zinām arī, ka um, finansējuma izmaksas uh, nav vienādas Eiropā. Tātad tas rada zināmu tādu diskrimināciju kredīta riska uh, ietvaros. Tātad dalībvalstīs tas atšķirās. Kāpēc? Tāpēc, ka. Eiropā Uh, valsts parāds saistās ar banku risku, un tas atkal savukārt rada uh, augstākas kapitāla izmaksas lieliem uzņēmumiem, tīpaši Eiropas dienvidos. Tad jautājums tā, kā mēs varam ļaut samiem lieliem uzņēmumiem samazinot šīs uh, finansējuma izmaksas, tāpat laikā samazinot valsts parādu. Paldies! Vai kāds gribētu rēģēt, komentēt šo jautājumu? 61. numurs, es atvainojos, nē, 62. 62. Eh, Vai jūs gribētu rēģēt uz eh, šo nu pat izteikto priekšlikumu? Cits jautājums. Varbūt kāds gribētu rēģēt eh, par šo finansējumu izmaksu. Un šis valsts parāda risks, kā tas savukārt saistās ar uzņēmumu kapitāla izmaksām. Uh, Vai kāds par šo jautājumu, ko gribētu teikt? Nu, ja nē, labi, tad tālāk. Kungs, kas uh, sēž uh, 62. vietā. Paldies priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Es gribētu pateikties uh, abām uh, paneļa runātājām, kuras uh, sniedz savas prezentācijas, jo tur ir daudz noderīgu elementu. Uh, Pasaules ekonomiskā un finanšu krīze nozīmē, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis saskaras ar problēmu. Investīcija līmenis ir ļoti zems. Rekord augstākais līmenis bija 2007. gadā bet eh, tagad ir noticis 15,6% kritums eh, krīzes laikā, un dažām valstīm Dienvidē Eiropā šis kritums ir bijis pa 40-50%. Tātad Ekonomiskā izaugsme ir palēninājusies, un tas savukārt ir ietekmējis attīstību un konkurētspēju. Un trūkst kapitāla tā tad. Eiropai nav iespēja izaugt un um, veidot vairāk darba vietas. Vakardienas prezentācijā Junkerkungs runāja par diviem ļoti svarīgiem uh, virzieniem vai asīm kā rast eh, risinājumu Grieķijas problēmām. Atbildi ir reformas un investīcijas. Un uh, Eiropas parlamenta uh, priekšstādātājs Šulc kungs uh, runāja par dramatisku krīzi Grieķijā uh, bēgļu plūsmas dēļ. Mēs visi zinām, ka komisija ir apstiprinājusi dažādas pasākums, lai finansētu investīcijas, no Eiropas Savienības budžeta. Nu, tā tad mums vajadzētu ņemt vērā visus šos elementus, lai dotu ieguldījumu tālākās investīcijās un risinātu šo jomu. Eiropas investīcija plāns ir panā, eh, ir, ir paredzēts, lai ir risināts problēmas, lai tātad veicinātu investīcijas. Un strateģisko investīciju fonds ir pašā centrā šai darbībai, jo tātad eh, notiks centieni investēt eh, apmācībās, infrastruktūrā, pētniecībā un citās jomās. Tātad mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja problēmai, tātad tam, ka trūks investīcijas Eiropā. Un, diemžēl, Grieķijā investīcijas ir ļoti niecīgas. Mums vajadzētu izmantot uh, priekšrocības, ko dod um, vienotais tirgus, jāsamazina birokrātija un vienmēr jābūt apņēmības pilniem, jābūt izlēmīgiem, jārīkojas caurskatāmi un jācenšas likvidēt jau kādus šķēršļus investīcijām un jācenšas piesaistīt arvien vairāk privātās investīcijas tā, lai Eiropas iedzīvotāji atkal varētu baudīt labklājību. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt panākums arī starptautiskā mērogā, dodot ieguldījumu arī attiecīgi tirzniecībā un investīcijās, ja gribam kļūt konkurētspējīgāki salīdzinot ar valstīm ar zemākām ražošanas izmaksām tad mums ir atkal nepieciešama konkrēta pasākuma, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam eh, veidot stabilitāti un labklājību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un it īpaši valstīm, kuras nesen ir saskārušās ar bezprecedenta krīzi, tā kā tas ir bijis Grieķijas gadījumā. Paldies! Es uzklausīju tādu ļoti spēcīgu apgalvojumu, ka investīcija plāns Investīcija fonds ir pamatelements. Vai kāds gribētu reaģēt uh, uz šo izteikumu? Jūs, acīm redzot, esat ļoti pozitīvi noskaņots. Uh, gribētu uzklausīt vēl kādus uh, viedokļus. Kungs, lūdzu, tur 154, ja nemaldos, ir vietas numurs. Pasakiet, lūdzu, varbūt, kas jūs esat. Vācijas bundestāks. Es varu piekrist eh, Grieķijas kolēģim vienā aspektā. Ir nepieciešams vairāk privātu investīciju. Junkera plāns un visa Eiropas Savienības plāni un pasākumi ir svarīgi, bet tie nevar aizstāt privātās investīcijas. Privātās investīcijas var piesaistīt tikai uzticības pilnā gaisotnē, kad valda stabilitāte. Ja es zinu, ka ir valdība, kas strādā uzticamā veidā un ka arī administrācija ir uzticama kad es zinu, ka darba ņēmēji nestraikos ik pa trim nedēļām, ja es ticu uh, valstī un ekonomiskajai sistēmai, Eiropai ir jārada uh, uzticība, un to mēs varam darīt tikai kopīgi iz, izskaužot krīzes, un grieķu kolēģis teica, ka viena no krīzēm ir migrācijas krīze. Uh, kas skar Zviedriju, Vāciju, tikpat lielā mērā kā Grieķiju. Ja mēs vēlamies radīt šādas privātas investīcijas, mēs vēlamies radīt uzticību, mums ir jāpievārē šīs krīzes kopīgi, ne Grieķijā, ne Balkānu valstīs, ne citur mēs nevarēsim piesaistīt investīcijas, ja nevarēsim uh, tik galā ar šo migrācijas krīzi. Uh, Tieši tādēļ es pieprasu, lai šis eh, uzņemtais reformu kurs tiktu turpināts, lai mēs būtu uzticami, lai uz mums varētu paļauties un lai Eiropa padome rīt parīt tiktu izmantot kopīgi risinot kopības, kopīgas problēmas. Paldies! Okay, thank you. So... Paldies! Tā tad jūsu reakcija ir tāda, ka eh, šis eh, investīcija fonds nevis aizstāja investīcijas, bet dod šo pārliecību tātad pārliecības drošība, ka mēs varam um, atrisināt šo situāciju kopīgi. Vai kāds gribētu ko piebilst, reaģēt, komentēt par šo investīciju plānu? Mm, devītais numurs, lūdzu jūs vārds un ko pārstāvat. Paldies! No Nīderlandes senāta. Mēs runājām par privātu investīciju nepieciešamību. Mēs jau uh, Uzklausījām Vācijas kolēģi, kurš nu pat teica, ka nepieciešama uzticība, uzticēšanās, bet man šķiet, ka lieli uzņēmumi, kuriem ir daudz līdzekļu, kurus varētu investēt, nu tā vispārīgi runājot, viņiem ir jātic, ka būs pieprasījums tiem produktiem vai pakalpojumiem, ko viņi grib pārdot. Un lielais jautājums te ir sekojošs. Kā mēs varam investēt un kāda veida investīcijas mums ir vajadzīgas, lai varētu veidot šādu pozitīvu izaugsmu? kas arī nodrošina nākotnē pieprasījumu, kas eh, tiek sadalīts tādā veidā, lai šie investori varētu atrast arī vispār patērētājs saviem produktiem pakalpojumiem. Paldies, vēl redzu. 31. numurs, lūdzu, jūsu vārds, ko pārstāvat? Maris Lauri no Igaunijas. Paldies, es piekrītu kolēģiem par privātajām investīcijām. Tās, kas rada investīci, eh, izaugsmi tādas investīcijas, Ja mēs runājam ar uzņēmējiem, viņi saka, jā, ka trūkst uzticamības un pārliecības par to, kas notiks. Jā, tas saistās ar uh, uzņēmēju darbību un vispārējo ekonomisko vīdi globālā mērogā, bet uh, pēdējā gada laikā esam novērojuši, ka vairāk bažu ir arī tīri par politisko situāciju. Es runāju ne tikai par uh, migrācijas radīto krīzi, bet arī to, ko dara Krievija. Visas tās lietas, kas notiek. Tātad domāju, ka pirmām kārtām jārisina šie jautājumi, jāsamazina šie riski. Otra lieta ir sekojoša. Ir vieglāk eh, saņemt aizņēmums vai privās līdzekļus tieši lieliem uzņēmumiem. Problēmas vairāk ir maziem uzņēmumiem. Igaunijā mazie uzņēmumi ir tik tiešām mazi Eiropas uh, izteiksmē. 20 darbinieki tas jau ir nu, tāds diezgan normāli vidēji izmēra uzņēmums. Un šāda izmēra uzņēmuma ir ļoti grūti iegūt finansējumu pat, ja procentu likmes ir zemas, jo bankas, kas pārsvarā starptautiskās bankas, tām joprojām ir bāžas, tās šaubās par tik daudziem jautājumiem, kas varbūt ne tik daudz saistās tieši ar Igauniju, bet uh, ar visu Eiropu. Un tā tad mums ir jārisina arī šos riskus prezentācijas, ko mēs uzklausījām, tiešām bija ļoti labas, un kā mm, ekonomisti arī es gribētu eh, būt gatavi pārnāt visus jautājumus, ko jūs minējāt. Tam mums, protams, nepietiek laika, bet eh, joprojām domāju, ka mums ir jārisina tie jautājumi, jālikvidē tie riski, ar kuriem mēs varētu tikt galā, no kuriem mēs varētu atbrīvoties. Paldies! Tātad, uh, pilnīgi skaidrs par uh, šo uzticamību un jautājumu risināšanu kopā, ne ģeopolitiskā izteiksmē tikai, bet arī ekonomiskā izteiksmē. Jūs pieskārāties finansēšanas jautājumam, ko, runā, ko minēja arī uh, Van Hiestkundze, it īpaši maziem vidējiem uzņēmiem, vai kāds ir telpā, kas vēlētos kaut ko komentēt šai sakarībā, varbūt kaut ko ieteikt, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Romans Gečens no Bulgārijas Nacionālā parlamenta. Divi komentāri. Pirmkārt, privātās un valsts investīcijas ir eh, diezgan atšķirīgas. Ja mēs to uzskatām kā iespēju privātām publiskām partnerattiecībām, tad stāsts jau ir savādāks. Tas nozīmē, ka ja mēs rēķinam uh, publiskās investīcijas, tad investīcija vienība ir jāprēķina nu, vismaz 3 līdz 5 reizes, bet, uh, lai varētu piesaistīt uh, citas investīcijas. Tātad infrastruktūras projekti, milzīgas infra investīcijas uh, nozarē, ko stimulē tādi plāni, kā piemēram Junkera plāns. Nu, tas noteikti pozitīvi ietekmēs ekonomisko izaugsmu Eiropā. Otrām kārtām domāju, ka mums ir īpaši uzmanība jāpievērš tā sauktajiem tā mm, valsts veicinošajām bankām, jo visi atsaucās uz maziem un vidējiem uzņēmiem, ka viņiem ir grūti piekļūt mm, kredītiem, līdzekļiem, un tāpēc domāju, ka nacionālajām parlamentiem un Eiropas parlamentam vajadzētu veicināt, lai tātad būtu tādas bankas, kuras radītu tādu veicinošu vidi maziem un vidējiem uzņēmiem. Paldies. These, of... Uh, pa, es uh, gribēju precizēt tātad par kādām bankām jūs runājat. Jūs runājat par uh, maziem vidējiem uzņēmumiem atbild. Tās ir specializētas publiskas bankas, kas finansējas privātā tirgu. Uh, un e, e, izsniedz kredītus ar ļoti stingriem, e, specifiskiem nosacījumiem maziem vidiem uzņēmumiem. 36. vietā sēdošais lūdzu stādieties priekšā. Jā. Es pārstāvu Itālijas parlamentu un runāšu itāļu valodā. Es uzskatu, ka Itāļu uzņēmumiem ir uh, um, nepieciešams mazāk birokrātijas, lai investētu. Ir nepieciešams arī tādas procentu likmes, kas atbilst inflācijas rādītājiem un uh, lielāka drošība. To vēlas uh, privātie investori. Un mēs uzskatām, ka uh, Junkera plāns, lielākais investīcija plāns Eiropas Savienībā nenodrošina visu iepriekš minēto. Junkera plāns ir paredzēts, lai piesaistītu privātās investīcijas, bet uh, tam vajadzētu izvairīties no dominējošās pozīcijas izveidošanas tirgū, kas ierobežo konkurenci. Veicinot uh, privātās investīcijas un veicot investīcijas privātās infrastruktūrās, veidojas tāda situācija, ka sniegts uh, valsts atbalsts privātājiem investoriem un netiek veicināta konkurence. Tāpat laikā citi uzņēmumi var uh, uzskatīt, ka šā instrumenta ticamība tiek grauta. Tādēļ vajadzētu Junkera plānā mm, censties samazināt mm, birokrātiju administrācijā un mm, veicināt konkurenci. 380 283, jā, izskatās, ka esmu, jā. Paldies, priekšsēdētāji Udeši Priti no Slovenijas. Man esmu apmierināts ar to, ka nejautājums tev, vai investīcijas ir nepieciešamas vai nē. Protams, ka tās ir nepieciešamas. Es uzskatu tāpat, ka ļoti svarīgas ir uh, investīcijas infrastruktūrā, jāveic ieguldījumi ēkās, dzīvokļu celtniecībā, ceļos, dzelzceļu infrastruktūrā, jo tas uh, nodrošina darba spēka mobilitāti. Es uzskatu, ka ir jāveic ieguldījumi izglītībā jo tieši tā nodrošina lielu pievienoto vērtību, tīpaši attiecībā uz darba tirgu. Tāpat laikā mums jāatbild uz vairākiem jautājumiem un pirmkārt, kādēļ šīs investīcijas mums nepieciešamas. Nu, mēs ļoti daudz runājām par parādiem un par nepieciešamību parādus samazināt, un investīcijas veicina ekonomikas izaugsmi tālāk. Runājot par nodarbinātību sociālo politiku, ir svarīgi uh, palielināt nodarbinātības līmeni un samazināt bezdarbu. Kam tad ir jāveic šīs investīcijas? Es domāju, ka ne tikai privātām, bet arī publiskām sektoram jāveic investīcijas. Protams, ir jānodrošina pareizais samērs starp šiem investīciju veidiem. Man ir eh, šaubas par eh, PPP, publisko-privāto partnerību liederību, bet tās tomēr var būt noderīgas. Atsevišķās nozarēs. Un kā tad veikt šīs investīcijas? Mums ir arī tad jāatbild uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, Mums ir jābūt reāliem attiecībā uz to, ko mēs sagaidām no šīm investīcijām. Mēs nevaram sagaidīt šo investīciju atmaksāšanos jau rīt, tuvākā laikā. Varbūt tādas investīcijas, kam šīs rentabilitātes periods ir garāks. Un otrkārt, valsts un banku sektoram ir jāveicina investīcijas un banku sektors bija atbildīgs par 2008. gada krīzes izcelšanos, un tam ir jāuzņemas sava atbildības daļa veicinot investīcijas. Un kā to panākt, piedāvājot zemes procentu likmes, un uh, valstī savukārt ir jānodrošina tas, lai zināmi nodokļi un nodevas tiktu samazinātas uh, investoriem. Tāpat jāierobežo pēc iespējas arī birokrātija. Paldies! Paldies! Un pēdējais šajā sadaļā uzstāsies jā, divi, astoņi, trīs jūs. Un pēc tam mēs dosim vārdu mūsu ekspertu Mani sauc Igors Pīmenovs, es pārstāvu Latvijas saimu. Tātad mēs šobrīd, es pareizi saprotu, runājam par bankām, kuras varētu darboties valsts vārdā, bet kādēļ tad mums nerunāt par valstī piedarošu attīstības banku, ko Eiropas Savienības tiesību akti neaizliedz veidot? Tātad tie būtu uh, publiskie līdzekļi, kas tiktu ieguldīt šai bankā. Banka varētu piesaistīt līdzekļu sadarbībā ar komercbankām un varētu nodrošināt desmit reiz lielāku aizdevumu apjomu vai kredītu apjomu un varētu īstenot speciāls programmas. Līdz ar to netiktu radīta inflācija, bet uh, šie kredīti tiktu izsniegti attīstības politikas ietvaros un neveicinātu importu, un tas būtu ļoti svarīgi tādām valstīm kā Latvija, un tas būtu svarīgs ieguldījums, lai veicinātu valsts konkurētspēju. Gribu atgādināt, ka situācija Latvijā atgādina situāciju Vācijā pēc otrā pasaules kara Vācu uzņēmējiem nebija naudas, nebija drošības un bija arī um, maz cilvēku uh, darba spējīgā vecumā. Un, un, un tas tika viss pārvarēts, izveidojot valsts un pašvaldību bankas. Un Lai iz, eh, pārvarētu krīzi, valstī piedaroša attīstības banka ir ļoti svarīga, lai veiktu investīcijas ekonomikā. Paldies! Tagad es aicināšu izteikties mūsu ekspertus. Daudzi runātāji uh, izteicās par uh, investīcijām EFSI, par uh, ierosinē veidot valstī piedarošu investīciju bankas, par finansējumu MVU. Paldies par šiem ļoti vērtīgajiem, saturīgiem komentāriem. Es vēlētos runāt par uzticības jautājumu, eh, jo tas eh, arī ir viens no faktoriem, kādēļ trūkst investīcija, trūkst uzticības un to liecina arī mūsu pētījumi. Viens no iemesliem, kādēļ uzņēmumi neinvestē, ir uh, politikas neskaidrība un neskaidra reglamentācija. Un tagad, kad ir tādi izaicinājumi, kā migrācijas krīze, mēs aicinām jūs uh, nepieļaut Schengenas zonas sabrukumu bet ja mēs paskatāmies uz pēdējo gadu datiem, tad var no tiem arī eh, secināt kaut ko, un ir arī grūti izskaidrot, kādēļ šie dati ir tādi, kādi tie ir. Kad ir tik zemas procentu likmes, kā tas ir šobrīd, un eiro vērtība pazeminās, pazeminājusies ievērojami ir naftas cena. Un pie šādiem apstākļiem izaugsme Eirozonā vajadzēja būt par 1% augstākai, bet tā tas nav. Un ja mēs palūkojamies uz 50 pēdējiem gadiem, tikai 5 gadi ir bijuši tādi, kad tirzniecības uh, izaugsme ir bijusi tāda pat vai zemāk par IKP pieaugumu Un pirms uh, krīzes šis apjoms bija, uh, pieaugums bija divreiz straujāks nekā IKP, bet uh, šī situācija ir atšķirīga šajos četros gados, kad šie radītāji bijuši zemāki nekā pagājušā gadā. Tātad uh, liela nozīme ir šai nedrošībai, neskaidrībai. Un pagājušajā gadā pat ASV, ASV uzņēmumi būtu varējuši investēt divreiz vairāk nekā tas ir reāli noticis, ņemot vērā uzņēmumu rīcībā esošos līdzekļus, pat uh, neizmantojot aizdevumus Tas viss liecina par uzticības trūkumu. Jautājums, ko darīt Eiropas Savienībā? Viens no risinājumiem ir pā, padziļināt iekšējā tirgus integrāciju, uzlabot tā darbību, un ja mēs palūkojamies uz pakāpojumu sektoru, pat ja labāk tiktu īstenota pakalpojuma direktīva, tad tas nodrošinātu 0,2 līdz 6% izaugsmi. Tā tad. Tāpat eh, jūs runājat par enerģētikas savienību, kapitālu savienību un uh, digitālo vienoto tirgu. Tas viss ir nepieciešams. Paldies! Eh, pēc mēs vēl atgriezīsimies pie iekšējā tirgus integrācijas padziļināšanas. Tagad vārds Van Heists kundzei. Es pilnīgi piekrītu OECD, ka uzticība ir ļoti būtisks faktors. Protams, situācija Eiropas Savienībā ir atšķirīga. Uh, ir atsevišķās valstīs eh, izdevies panākt lielāku uzticību nekā citās. Tātad, ja ir šī uzticība, tad tā arī atmaksājas. Nu, nav arī tāda panacējas, nav tāda viena risinājuma, kas, kas eh, visu nodrošinās. Nu, runājot par privāto investīcijām tad ir jābūt arī uh, produkcijas ražojumu noietam, vai nu no valstī, vai ārzemēs, un, protams, arī uh, birokrātijas uh, samazināšana var būt daļa risinājuma. Nu, tāpat laikā ir grūti iegūt uh, kredītus, un ja mēs palūkojamies uz situāciju Eiropas Savienībā un ASV banku krīzes pārvarēšanā, šeit mēs uh, konstatējam lielas atšķirības. Uh, ASV uh, viss tika sakārtot diezgan īsā laikā, Eiropā šis process ir bijis ilgāks, un Eiropā vēl ne visas bankas ir uh, Eh, savestas kārtībā. Tā, mēs aicinātu rīkoties straujāk, nevilcināties. Ja bankas tiek nostādītas uz kājām, tad tās atkal spēj izsniegt kredītus. Attiecībā uz kredītiem MVU ar šo problēmu saskaramies arī Nīderlandē, un to ir grūti atrisināt Tātad šie kredīti vienmēr ir uh, riskantāki, līdz ar to ir augstāks procentu likmes, un arī šo kredītu apjoms ir mazāks, un tie izmaksā dārgāk. Bet tas arī nenozīmē, ka noteikti uh, valsts iestādēm tad būtu šie kredīti jāizsniedz. Uh, Nu, ir jābūt pamatojumam, kādēļ tas tā ir. Un, protams, ka vienmēr kapitāls tiek investēts tur, kur ir lielāka atdeve. Un, ja ir lielāks risks, tad arī kredīti ir dārgāki. Būtu arī jāno, uh, jānovērš tāda situācija, ka šo kredītu izsniegšanu ietekmē politiķi, nevis ekonomikas uh, faktori. Paldies! Un nu, jūsu pēdējais komentārs par valsts uzņēmumiem sasaucas arī ar uh, šeit uh, izteiktiem komentāriem par valsts bankām, par publisko kapitālu, kas uh, aizstāja privāto. Lūdzu, mani sauc Jons Bahems no Nīderlandes parlamenta jo vairāk es klausos OECD pārstāvē un CBB, mm, nu, mani pārteic tas, ka jau no paša koptirgus sākuma un Eiropas integrācijas sākuma uzņēmumi ir bijuši uh, procesa centrā. Uzņēmumiem ir nepieciešams liels mēroks bet ir arī uzņēmumi, kas nevar ierobežotā teritorijā piesaistīt investīcijas, tad ir nepieciešams lielāks harmonizēts tirgus, lielāks mērogs, lai varētu gūt atbilstošu pēļņu. Līdz ar to harmonizācija ir absolūti nepieciešama un Junkera plānā ir jābūt stingrai ievirzē, ir jābūt Junkera plānām plus, domājot par iekšējo tirgu, bet, diemžēl, šis process pēdējo gadu laikā ir palēninājies. Bet tas mums būtu tieši jādara. Jautājums, ko mēs varam darīt. Kivinievi kundze ļoti skaidri norādīja, kas visiem būtu jādara. Nu jā, tika atzīts, ka harmonizācijas process palēninās, bet ka mums tas būtu krūži pretēji jāpātrina. Nu, vēl īsumā, man šķiet, ka Eiropas komisijas un Eiropas birokrātijas infrastruktūra, kas arī gan tiek kritizēta, var nodrošināt šādu harmonizāciju, bet šobrīd tas diemžēl nenotiek, un tas vienkārši būtu jādara. Tā tad, acīm redzot, nepietiek politiskās gribas, un mums tā būtu jāstimulē. Priekšsēdētājs tātad pātrināta harmonizācija Eh, iekšējā tirgus integrācijas padziļināšana. Lūdzu, 149. Paldies, labdien, Vesta no Čehijas senāta. Es gribētu atgriezties pie Eiropas strateģisko investīciju fonda un šāda veida investīciju stratēģijas. Mūsu senāts uzskata, ka tas ir pozitīvs instruments, lai palielinātu uh, privāto, tas ir atvainot publisko investīciju apjomu, piesu, piesaistot privātus līdzekļus. Un tas arī ir uh, stimuls uh, ārvalstu investīcijām, bet tomēr ar to vien nepietiks, lai 28 valstu Eiropā piesaistītu um, valstis cit, citām in, industriālām zonām, bet mēs eh, šobrīd sadarbojamies ar ķīniešiem, mums ir eh, Peugeot rūpnīcas un citi uzņēmumi, runājot par vēlmēm, nu, mēs uzskatām, ka jābūt ir atkrātī, atklātības kritērijiem a, eh, projektiem, kuri var saņemt a, eh, finansējumu no eh, ESI gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Šim a, atklātības kritērijam ir jābūt arī atlasot projektus Tāpat jādomā par to, vai šie projekti sasauc ar citie, citām Eiropas Savienības programmām, piemēram, apvārsnes 2020 un citām. Čehijas republika ir neliela valsts, bet mēs uzskatām, eh, šādus pasākums par nepieciešamu. Mēs esam eh, sagatavojuši vēstuli Eiropas komisijai. Mēs atbalstām FC Eh, ietvaru 2018. gadam, un mēs domājam, ka tas veicinās Eiropas ekonomikas attīstību un nodarbinātību. Paldies, saka priekšsēdētājs, jūs atgriežāties pie strateģisko investīciju fonda un paudāt tām apņēmīgu atbalstu lūdzu. Eh, stādieties priekšā. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es pārstāvu Somijas parlamentu. Mēs uzklausījām ļoti interesantus um, ekspertu stāstījumus. Jā, investīcijām tiešām ir ļoti nozīmīga loma, lai nodrošinātu ekonomikas atveļsaļošanos un izaugsme Eiropā, un tāpat uzticība ir ļoti būtisks faktors, lai uh, varētu piesaistīt uh, investīcijas. Es gribētu uh, jautāt par tīrām eh, izaugsmas iespējām, par ekoloģiskām investīcijām. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai Eiropas Savienībai būtu jāveic eh, īpašas investīcijas ekoloģiskajos, eh, ekoloģiskā ekonomikā un tīrajā ekonomikā? Priekšsēdētājs Tātad, vai ir eh, jādomā par tīrajām tehnoloģijām? Mēs atgriezīsimies pie ekspertiem, un tagad nākamais jautājums 307, 347. Godātājs priekšsēdētāji, eh, kolēģi, mani sauc Attila Tirkies, pārstāvu Ungārijas parlamentu. Mm. Es eh, gribētu runāt par aizdevumiem un grantiem un to uh, proporcijām. Un šeit ir jānodrošina atbilstoši samērs starp grantiem un aizdevumiem. Granti varētu palīdzēt mazāk attīstītām dalību valstīm panākt uh, augstāku attīstības līmeni un nodrošināt kohēziju. Ungārijā ir apstiprināts ekonomiskās atveseļošanās plāns 2014. gada beigās. Mēs arī augstu vērtējam Eiropas strateģisko investīciju fondu un tā mērķus. Mēs uzskatām, ka tāpat laikā ir jāsaglabā grantī līdztekus tā izdevumiem, jo ir uh, atšķirīgs attīstības līmenis dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs un, lai nodrošinātu kohēziju, ir nepieciešami granti. Ungārija tad, tad uh, atzinīgi vērtē Eiropas strateģisko investīciju fondu. Mēs vēlētos to izmantot kā papildu finanšu instrumentu. Daudzi runātāji jau norādīja, ka pieteikumu iesniegšanas process būtu jāvienkāršo. Paldies, saka priekšstādātais. Tagad es došu iespēju mūsu ekspertiem atbildēt uz e, komentāriem un jautājumiem. Tika mm, arī runāts par atklātību, par šādu kritēriju ieviešanu. Un otrs jautājums bija vai e, šim fondam būtu jāfinansē e, investīcijas tīrās tehnoloģijās. Paldies! Runājot par tri, kli, tīrajām e, tehnoloģijām, aprits ekonomiku, bioloģisko vai ekoloģisko ekonomiku, jā, šeit ir liels uh, potenciāls, ja mēs runājam par COP21 un Parīzē panākto vienošanos Um, tad uh, tie ir lieli izaicinājumi, kas stāv Eiropas Savienības priekšā, mu, uh, kas mums būs jāpārvar, lai uh, sasniegtu izvirzītos mērķus. Protams, mums ir jārīkojas ne tikai Eiropas Savienībā, arī citām valstīm ir jāpilda savas saistības un jāsasniedz izvirzītie mērķi. Uh, Līdz ar to šeit ir milzīgs potenciāls, un komisija ir aktīvi darbojusies šajā ekoloģiskās ekonomikas un aprits ekonomikas jomā, lai rosinātu dalību valstis, radīt uh, labvēlīgu vidi, bija uh, uh, aprits ekonomikas un ekoloģiskās ekonomikas attīstībai. Tā Šis ir viens no nākotnes attīstības virzieniem. Runājot par strateģisko investīciju fondu, nu es negribu komentēt šeit detalizēti, tas viss ir Eiropas Savienības rokās, runājot par detaļām un struktūru, bet es gribu teikt, ka šīm fondām ir jānodrošina reāla pievienotā vērtība, uh, rosinot nedaudz riskantākas investīcijas, ko agrāk Eiropas investīcija banka nevarēja finansēt, tad, lai šeit būtu reāla pievienotā vērtība. Un tāpat eh, ir arī jāpiesaista finansējums no privātās sektora. Tātad tie ir tie kritēriji, kas būtu jāizpilda. Daži no jums pieminēja arī integrējošu izaugsmi. Un mūsu organizācija daudz nodarbojas ar šā, šādu koncepciju. Nu, eh, ja tirgus tiek liberalizēts, ja tiek veiktas struktūrāls reformas arī darba tirgu. Un eh, šādu politiku īstenojot, mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, kur zaudē darbu tirgus liberalizācijas gadījumos, jo daži uzņēmumi cietīs bankrotu, bet tad šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā apmācība un dažādi atbalsta pasākumi, lai viņi varētu atrast savu vietu darba tirgu un ir jādomā par izglītības līmeni, par apmācības iespējām, uh, un par uh, inovāciju sistēmu kopumā. Tātad šie faktori jāņem vērā, domājot par uh, integrējošu izaugsmi. Par Hets kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pilnīgi piekrītu OECD kolēģes teiktajam, un vēl man ir divi papildu punkti runājot par ilgtspējīgu ekonomiku, mums ir jādomā ne tikai par investīcijām, bet par visu politisko vidi. Ja, teiksim, izglītības sistēma nedarbojas pietiekami labi, tad mums ir jādomā ne tikai par investīcijām, bet arī par reformām, lai uzlabotu apmācības sistēmu. Uh Nīderlandē mēs analizējam šo investīciju ieguvums un izmaksas, un nevienmēr uh, slēd, secinājumi ir pozitīvi. Tātad. Tālāk par uh, integrējošu attīstību. Uh, ir valstis, kur konstatējam pieaugošu nevienlīdzību. Nīderlandē varbūt tas ir mazāk izteikts nekā citās valstīs, bet šī nevienlīdzība rodas jau izglītības eh, jomā un eh, tādēļ būtu noteikti pamatots vairāk ieguldīt izglītībā, lai eh, pārvarētu nevienlīdzību arī ieņēmumu sadalas ziņā. Paldies, saka priekšsēdētājs, jūs rosināt mūs uh, skatīties plašāk un domāt ne tikai par investīcijām vien, bet arī par to, ka ir jāveic pārstruktūrēšanas darbs, tas attiecas arī uz izglītību, emisiju tirzniecības sistēmu, uh, Un tagad es uh, vēlos dot vārdu deputātiem, kuri vēlas runāt ne tikai par investīcijām, uh, strateģisko investīciju fondu, bet arī par citām lietām, pie kā mums būtu jāstrādā. Nu, vārds sakot, jums ir brīvas iespējas komentēt, teikt, ko jūs domājat, uh, pie kā vēl mums jāstrādā līdzsaks investīciju darba kārtībai. Lūdzu, kungs priekšā. Yeah, I have a question on uh, public investment. Paldies, tātad runājot par publiskajām investīcijām. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams vairāk šādu investīciju, bet uh, holandieši ir skeptiskāk noskaņoti. Mēs pieprasām minimālo um, tātad uh, šo likmi 4,5% uh, atgriešanai un rentabilitāti, un e, es domāju, ka ņemot vērā arī nodokļu likmes, daudzu projektu vienkārši nav ienesīgi. Vai jūs piekrītat e, šīm riska prēmijām 3% apmēro no publiskajām investīcijām, un ja jā, kā tas sasaucas ar domu, ka ir nepieciešams vairāk publisku investīciju, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu? Yeah, Mr. Chair, what I really took... Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs runājam par īstermiņa jautājumiem daudzas no Eiropas valstīm, īsteno vienotus pasākums, kopīgs pasākums visā Eiropas Savienībā, un ja tas tā notiktu, tas patiešām veicinātu ekonomiku, tajā pašā laikā nepasliktinot, nepadziļinot parādus, eh, investīcijas nu no dienu ir nepieciešams, un es gribu arī uzsvērt ka mēs nerunājam par vienalga kādām investīcijām. Tās patiešām uh, ir jāizpēta, jāizvēlas tā, lai tās eh, ilgtermiņā varētu uh, veicināt ekonomisko izaugsmi. Tādēļ kritērijiem, izvēles kritērijiem jābūt ļoti, ļoti augstiem. Un ir Arī jāsaprot, kur ir iespējams, piemēram, investēt tieši nekavējoties, kur pēc pāris gadiem un kur tātad šīs investīcijas nesīs vislabākos augļus. Kritērijas noteikti nevajadzētu pazemināt. Un, protams, jābūt arī struktūra reformām. Bet tas nebija galvenais, ko gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka struktūra reformas ir nepieciešams Eiropas līmenī, eh, arī padziļinot vienoto tirgu, integrējot to. Jā, nu mums būs nedaudz jāpātrina tempi. Uh, Vai vēl kāds vēlas runāt? Vārds delegātiem. Jā, lūdzu. 41, please. 41. Uh, sēdeklis. Austrijas parlaments, eh, mani sauc Gerhards Telīna, jā, investīcijas ir ļoti svarīgas, bet arī izaugsme ir ārkārtīgi būtiska. Ja mēs runājam par investīcijām un valsts investīcijām un privātiem investīcijām, jāsaka, ka uzņēmēji neinvestēs, ja nebūs pieprasījuma. Un ir, piemēram, eh, bankas, kas eh, var, eh, piemēram, piešķirt kredītus, bet eh, nu, eh, uzņēmumiem nav interesanti tos ņemt, jo vienkārši nav patērētāju pirktspējas. Ir jādomā arī par atbilstīgu politiku, lai varētu veicināt investīcijas, ir vairākie produktu jāspēj pārdot un arī jāpaukstina eksporta rādītāji. Nu, tad ir iespējams piesaistīt privātās investīcijas tātad no uzņēmumiem un lai varētu arī publiskajā sektorā piesaistīt investīciju. Es gribētu uzteikt uh, kungu no Latvijas, tā tad uh, tika runāts par investīcijām no valsts bankas, kur tad ņem šīs investīcijas, kādēļ tad mums vienmēr ir uh, jāvēršas pie privātām bankām. Es saprastu, ja bankas akcionāru un noguldītāju naudu vēl aizdotu valstī, bet tas notiek eh, citādā veidā. Jāsaka, ka privātas bankas, eh, privātajām bankām ir 95% no līdzekļiem, tātad tāda tiek ņemta šie kredīti, bet kādēļ mums ir visu laiku nepieciešams finansējums no privātām bankām, jo arī valsts bankas var piesaistīt līdzekļus, tātad eh, ir valsts bankas, kas izsniedz valstu obligācijas, eh, un tās ir Un aiz tā visa stāv cilvēku nodokļi, cilvēku darba spēks, un jāsaka, ka valsts banka pati varētu finansēt investīcijas, pieprasīt par to procentu likmes, bet nu tad šīs dividendes galu galā nonāktu pie pašiem pilsoņiem. Un tā vietā, lai visu laiku emitētu obligācijas un aktīvas, varētu domāt arī par IKP obligācijām, par, kas tātad būtu tiešā veidā sasaistītas ar uh, izaugsmi. Un jūs varētu man un varbūt arī kolēģim no Latvijas paskaidrot, vai jūs esat domājuši par šādu IKP obligāciju finansējumu arī izmantojot valsts bankas. Paldies! Jā. Yeah jūs atbalstījāt kolēģi no Latvijas, bet bija arī daži kolēģi, kas uh, tajā brīdī kratīja galvas. Nu, nav tā, ka visi ir viens prāts, ir labi, ka ir viedokļu dažādība. Es piedāvātu beigt diskusijas tagad, lai mēs varētu īsi rēģēt uz uh, jautājumiem. Pirms dot vārdu Tomasam Hendelam, es gribēju tā tad. Uh, pievērsties jautājumiem, par ko debatējām šorīt, un Tomas eh, nedaudz pievērsīsies eh, šai pēcpusdienas sesijai. Tātad mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valstu ekonomiku konverģenci un bija liela vienprātība par to, eh, tāda lielāka ekonomiku salāgošana noteikti būs izdevīga Eiropas Savienībai ilgā laika posmā. Ko darīt, lai panāktu šādu konverģenci, kādas normas ir jāievēro? un kuram šeit ir jāuzņems atbildība, lai normas tiktu ievērotas. Tāpat mēs runājām, kā šo procesu padarīt demokrātiski kontrolējumu un vadāmu piecu priekšsēdētāju ziņojumā ir vairākas vadlīnijas par paredzētajām iniciatīvām. Tāpat tiek uzdot jauni jautājumi, tiek izvirzītas jaunas dilemmas, bet ja mēs runājam par politiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, ar ko sastapsimies nākotnē, mums ir ar uh, Tiem jāstājas pretim kopīgi. Mēs runājam par kopīgu problēmu risināšanu šodien un arī uh, turpmāk, eh, kad debatēsim. Mums ir jāmeklē kopsaucēju un arī kopīga metodika. Esmu pārliecināts, ka šodienas viedokļu apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu runāt ne tikai par ekonomisko, bet arī par politisko konverģenci Un pirms dot vārdu Hēndel kungam, manam līdzpriekšsēdētājam, gribēju viņām uh, un Eiropas parlamentam sirsnīgi pateikties par mūsu uzņemšanu. Un es ceru, ka mēs varētu tagad aplaudēt visiem Eiropas parlamentam. Jā, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi, tagad noslēgsim savu interparlamentāro konferenci, kas uzsākās 16. februārī, un lūdzu ļaujiet man vēl izteikt dažas piezīmes. Protams, ka es eh, tagad nevaru visu tā ļoti īsi rezumēt, jo mēs tomēr divas dienas pavadījām diskusijās. Es esmu eh, nodarbinātības komitejas eh, priekšsēdētājs Eiropas parlamentā, un varbūt ceļa maizē jums var iedot līdz dažas pārdomas viena ceturdaļa no Eiropas Savienības pilsoņiem dzīvo ļoti tuvu vai pat zem nabadzības robežas. Jāsaka, ka tas ir tas temats, eh, kas mums ir jāņem vērā arī diskutējot par investīciju politiku. Es domāju, ka mēs nedrīkstam pārāk dogmatiski runāt par privātām uh, vai uh, valstu investīcijām. Mums ir jādomā par investīcijām nākotnē, arī pateicoties ESIF instrumentam. Mums tas ir jāatbalsta starptautiskā līmenī un Eiropas līmenī. Ir jārada darba vietas, lai cilvēki normāli varētu iztikt par savu nopelnīto naudu lai nebūtu pārāk daudz arī naudas jāizmaksā sociālajos pabalstos. Uh, Es domāju, ka ir vairāk jāpievēršas arī tam, kādas kvalifikācijas būs ļoti aktuālas turpmāk darba tirgū, jo Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgs šis kvalifikācijas sadalījums, ja runājam par informācijas tehnoloģiju jomu. Ja mums, piemēram, saka, ka tagad piedzīvojam ceturto industriālo revolūciju un ir konkrētas kvalifikācijas, kas ir ļoti svarīgas, tad mums kopīgi ir jāskatās, lai būtu Eiropas Savienībā pieejamas šīs kvalifikācijas, lai cilvēki tās varētu apgūt un lai viņi labāk atbilstu, nu, teiksim, tādam uh, darba devēja profilam. Un vēl kāda piezīme. Abas referentes šodien ļoti daudz runāja par birokrātisko slogu. Es jūs lūgtu ja jūs runājat par birokrātisko slogu, pārāk ātri e, nepievērsties darba un sociālajām normām. 28 dalību valstīs ir e, konkrēti sociālie likumi, ir darba tirgus likumdošana. Un ir valstis, kur šie likumi ir demontēti, nu, piemēram, Grieķijā, šī politika ekonomiski nebija pārāk panākumiem bagāta. Un noslēgumā gribu jums to vienkārši pateikt, jo, ja mēs vēlamies turpināt celt Eiropas nākotni, tad šodien vēl biežāk nekā pirms tam mums savi politiskie pūliņi ir jāvirza tā, lai cilvēki mums piekristu, lai viņi atkal ticētu šai Eiropai. Uh, Viņi nevien vairāk attālinās no Eiropas, viņi arī aizvien mazāk tic politiķu spējām kaut ko ietekmēt, un eh, ļaunākajā gadījumā viņi pat sāk apšaubīt demokrātiju. Nu, tas ir mūsu svarīgākais darbs Eiropas un eh, dalībvalsts līmenī. Uh, Nākamreiz mēs tiksimies Bratislavā. Slovāku kolēģi plāno šo konferenci rīkot oktobra otrajā pusē. Novēlu jums visiem uh, labu māju ceļu un arī uh, tādu labu ceļamaizi, pateicoties divu dienu garumā ilgušajām diskusijām. Uh, novēlu jums visu to labāko un līdz nākamajai reizei.